kungam, kas ir šīs darba grupas priekšsēdētājs par to, kā plenārsēdi padarīt interesantāku. Kolēģi, pāriem pie balsojuma, paņemiet balsošanas kartes. Seven... Man ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi par Pakistānu. Vispirms balsojums par Pakistānu rezolūciju. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums Astotais punkts un mutisks grozījums, ko piedāvā Šākes kundze. Thank you. Paldies. Ļoti īsi. Astotais punkts ir jāpievieno ja uh, pēc aicinājuma uh, pēc, Bye. pēc septītā un septītais 17. Eh, punktā vienkārši tiek eh, atsauktas iebildes par tās ir faktiskas izmaiņas tekstā. Vai kāds iebilst eh, šādai versijai? Neviens neiebilst. Liekam uz balsojumu par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, 4. punktā dalītais balsojums, mutisks grozījums, to piedāvā Tānokungs. Jā, es gribētu mainīt 14. punktu sekojoši. At, atkārtot aicina Pakistānas valdību īstenot um, likumu par zaimošanu pārskatīšanu, ieskaitot uh, Eh, obligāto nāvis sodu vai mūža ieslodzījumu, ko parāds 295. C pants ikvienam, kas eh, ir vainīgs Muhameda zaimošanā, ar grozījumiem, kā to piedāvā minoritāšu lietu federālais ministrs. Vai kāds iebilst? Neviens neiebilst. Eh, balsojam divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa pār pret. Manuprāt, jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Mēs balso, šobrīd ir otrā daļa balsošana. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 15. punkts atkal dalīts balsojums divās daļās. Pirmā daļa tie, kur ir par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 17. punkts un vēl viens mutisks grozījums, ko prezentē Šākis kundze. Abi izmaiņas tekstā tika nolasītas eh, jau eh, manā pirmajā uzstāšanās reizē. Šajā gadījumā mēs eh, balsojam par rezolūciju kopumā par, pret, atturas un rezolūcija tiek pieņemta. So next item. Nākamais punkts sešrūpdas rezolūcijas priekšlikumu par Bazili, eh, Brazīliju Čēzares Batisti ekstradīciju. Un, As a whole we have amendment. Un pirms. Nav. No. Vai mums ir mutisks grozījums? Angelīla Kundze nav mutiska grozījuma. Varam balsot par visu rezolūciju personāls balsojums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Tādā gadījumā balsojumu beidzam balsot. Rezultāts ir 8, 83 par, viena balss pret pieņemts. Next... Nākamais. Un pēdējais punkts balsošanā ir septiņi rezolūcijas priekšlikumi Irānas sakarā un Nāstrīnas satudē gadījumā atkal mums ir eh, personāls balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. rezolūcija ir pieņemta 79 balsis pār neviena pret. Daži paziņojumi. Eh, eh, padomes pozīcija pirmajā lasījumā un komisijas pozīcija eh, tika pievienota sēdes protokolam. Trīs mēneši tiek doti parlamentam, kas tiek sāk skaitīt.